Esam sagatavojuši rezolūciju par džaradatu, par to, kāda ir Palestīnas ieslodzīto situācija Izraels cietumos. Vēlamies redzēt neatkarīgu izmeklēšanu. Of, um, un eh, arī noskaidrot Šaradat kunga nāves apstākļus, bet arī citus eh, apgalvojums par palestīniešu spīdzināšanu Izraēlas cietumos. Vēlamies griezties pie citām atbildīgajām komitejām, lai tiktu izmeklēta Palestīnas ieslodzēto situācija cietumos, tajā skaitā arī sieviešu un bērnu situācija. Mēs vēlamies izveidot plašu un aptverošu rezolūciju par situāciju Ēģiptē, tajā skaitā arī par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī un par turpinošiem pārkāpumiem. No tiesas ceram, ka situācija Ēģiptē uzlabosies. We have, uh... Mēs esam sagatavojuši arī visaptvarošu rezolūciju pret rasismu, ksenofobiju un goda noziegumiem. Un mēs vēlamies pamudināt Eiropas Savienību cīņai pret diskrimināciju. Vēlamies griezties pie Eiropas Savienības, lai tā kā Savienība kopumā parakstītu apvienoto nāciju rezolūciju pret diskrimināciju. Esam sagatavojuši rezolūciju par Ziemeļkorejas kodola draudiem un arī par cilvēku situāciju šajā valstī. Protams, ka mūsu rezolūcijā mēs esam balstījušies arī uz apvienoto nāciju dokumentiem, kas sagatavoti Ziemeļkorejas sakarā. Vēlamies uzteikt arī apvienoto nāciju cilvēktiesību komitejas sagatavoto ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Ziemeļkorejā. <clears throat> Un tagad Vēlētos jūs iepazīstināt ar to, kādas bija iznākums mūsu tikšanās reizē ar Leskavičas kungu, kas ir premjerministr, Lietuvas premjerministra vietnieks. Viņš izskaidroja to, kādas būs cilvēktiesība prioritātes Lietuvas prezidentūras laikā šā gada otrajā pusē. Lietuvas prezidentūra vēlas galveno uzsvaru likt uz austrumu partnerības samitu, kas ir paredzēts šā gada novembrī Viļņā. Un e, saistībā ar šo galotņu tikšanās reiz ir paredzētas arī tikšanās un konferences ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nevalstiskajām organizācijām. Viņš atbalstīja mūsu domu par to, ka Lietuvā tiktu organizēts ar Saharova balvu saistīts, saistīta konference, runāja ar Donskas kungu un Andrakienas kundzi, un abi šie deputāti arī pamudinās attiecīgās ministrijas tiešām Lietuvā īstenot šādu pasākumu. Paldies, tas bija trešais darbības punkts, un tagad pārējām pie ceturtām. EAD informē par jaunumiem saistībā ar neatliekamiem jautājumiem cilvēktiesību jomā. Un vēlamies dzirdēt par jaunāko notikumu attīstību Malī. Protams, ka mums būs interesanti dzirdēt arī par Saūda Arābijā notiekošo. Godātie kolēģi! Vēlos no sirds šodien mūsu komitejas sēdē veikt Dienvidsudānas parlamenta delegāciju. Paldies, ka esat ieradušies mūsu šās dienas sēdē. Un patiesībā mazliet vēlāk mums ir paredzēts atsevišķs punkts, kurā izskatīsim Dienvidsudānas situāciju. Un no sirds sveicināt šeit. Un tagad par situāciju Malī. Apvienoto nāciju cilvēktiesību padomu 14. martā ir sagatavojis rezolūciju un vēlas, lai apvienotās nācijas nozīmētu ekspertu grupu, kas izvērtē cilvēktiesību pārkāpumus, un eh, šai ekspertu grupai būtu gada mandāts ziņojuma sagatavošanai. Ženēvas rezolūcija griezas pie Malī valdības, lai tā nodrošinātu gan vārda brīvību šajā valstī, gan arī, lai tā pēc iespējas ātrāk organizētu caurskatāmas, brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Zinām, ka cilvēktiesība organizācija Amnesty International ir pagājušajā mēnesī nopublicējusi ziņojumu vai ziņojuma kopsavilkumu, kurā parādās cilvēktiesību pārkāpumi, kurus veids gan Malī oficiālā armija, gan arī islāmista grupas. Runa iet ne tikai par būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī par starptautisko tiesību pārkāpumiem, kuras ir parakstījusi Malī valdība. Tā ir informācija, kas ir mūsu rīcībā. Un tagad visbeidzot, protams, vienmēr tas nāk kā pārsteigums, un tomēr Aha, kungs tomēr nav šeit ieradies. Šeit ir, mums ir prieks sveikt šeit eh, kunga kolēģi, bet, eh, protams, būtu daudz vienkāršāk, ja kungs, kurš šobrīd nav ieradies, mums to paziņot iepriekšējā vakarā. Bet Viktorija Kurēja mūs iepazīstinās ar jaunāko notikumu attīstību. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kolēģis tikko ir ieradies, tāpēc eh, es varbūt tomēr došu mikrofonu stafeti manam kolēģim, jo, protams, eh, viņš varēs dziļāk iepazīstināt ar situācijas attīstību. Bonjour. Bonjour, monsieur. Si vous le permettez, je vais. Labdien, pavisam īsi jūs informēšu par situāciju par, uh, ont succédé l'adoption de nos dernières résolutions. Par uh, 18. februāri un uh, sanāksmes noslēgumu. 18. februārī mēs lēmām atsākt dia politisko dialogu ar Malī. Mēs arī atsākām sadarbību ar uh, Malī un balstoties uz pārējas perioda ceļakārtu. Šī ceļa karta tika pieņemta janvāra beigās. Un tā ļāva no vienas puses uzsākt vēlēšanas procesu, un tā ļāva arī atklāt iekļaujošu nacionālo dialogu, izveidojot komisiju 6. martā. Tas ir ļoti svarīgs un iedrošinošs signāls 10. februārī. Uh, Mēs arī eh, pieņemam to visu zināšanai. Mēs ņēmām vērā arī komisijas un ārlietu dienesta darbu, lai atsāktu sadarbību, atsākām politisko dialogu un arī uzsākām SDC uh, eh, misiju Malī. Uh, nu, protams, tas viss notiek ļoti saspīlētā kontekstā Malī. Uh, ziemeļu daļā šajā valstī. Uh, Eh, mums nepārtraukti tiek ziņots par eh, cilvēku nogalināšanu. Eh, tas vēl netiek dokumentēts, bet ar malī iestādēm mēs sazināmies katru dienu, lai mums būtu vairāk informācija par šo situāciju, kas joprojām ir ļoti saspīlēta un katra šāda veida informācija nozīmē, ka varētu vēl vairāk tiek uh, tik, kas vēl vairāk eh, sakurina visus šos eh, konfliktus un kas varētu arī apdraudēt eh, jūlijā paredzētās vēlēšanas. Es teicu, šī informācija par mm, no, par dažādiem cilvēku nāves gadījumiem, to skata arī starptautiskā krimināla tiesa. Uh, bet nu, tas vēl netiek deku, de, dokumentēts. Eh, pagājuši nedēļ mēs eh, arī nosodījām patvaļīgu ārestu. Tika ārestēts eh, vis, visai liela savīzes redaktors. Mūsu delegācija Bamako seko īpašai šim noteikumam un arī augstā pārstāve. Uh, pieņem specifisku deklarāciju tieši par šo konkrēto notikumu. Nu, lūk, tāda ir ikdienas situācija. Esam gatavi atbildēt uz precīzākiem jautājumiem, atgādina arī uz vienu deklarācijas punktu, kas ir svarīgs šajā kontekstā Eiropas Savienība, kā jūs zināt, nepārtraukti ir nosodījusi teroristu uh, uh, slaktiņus, kādu viņi veids uh, ziemeļos 2012. gadā, jo īpaši arī uh, atbrīvotajās teritorijās, kas ir brīvs kopš janvāra, ņemot vērā arī, ka Malī tiek nosūtīti arī mieru uzturētāji, vada Āfrikas Savienība. Uh, Eiropas Savienība ir gatava arī ir gatava nosūtīt arī cilvēku tiesību novērotājus. Šis dosjē progresē, bet Āfrikas Savienībai to ļoti grūti pārvaldīt un strādāt pie tā, jo tas nozīmē uh, ka Āfrikas Savienība jau pati nosūtīja savus civilos novērotājus, taču tie vēl nepiedalījos citās misijās, tad, tad viņi ir vēl ir jāpieņem darbā šiem uh, uh novērotāji spēlē īpašu lomu. Bet vēl arī militāriem spēkiem ir uh, vēl nopietnas problēmas ar loģistiku, tātad šodien uh, ir vēl grūti Āfrikas Savienībai, jo noteikti datumu, kurā brīdī viņi var nosūtīt savus civilos novērotājus, bet ņemot vērā viņu pēdējos paziņojumus, viņi ir iecerējuši to darīt, jo īpaši ar Eiropas Savienības atbalstu. Tas attiec uz Āfrikas Savienību civiliem novērotājiem, kas attiec uz ANO novērotājiem, tad arī ir pirmie signāli ir saņemti. Arī cilvēktiesību augstā pārstāvnāts klajā ar sākotnējo ziņojumu pagājušajā nedēļā. Tur ir nepieciešams arī papildus uh, analīze, papildus dokumenti, kas jāsaņem malī, un tālākas attiecas uz civilās sabiedrības novērotājiem. Eiropas Savienībai ir ļoti ilgas uh, attiecības ar NVO uh, malī. Un mēs arī paziņojam, ka esam iecerējuši atbalstīt arī neatkarīgi novērotāju nosūt, E, nosūtītājs uz Malī. Oui, euh, ma collègue Victoria Correa va me compléter. Victoria Correa vēl izteiks dažus papildu komentārus. Thank you. Please. Paldies. Uh, just to add to what. Paldies. Tikai daži vārdi. Palīdzeklis Āfrikas Savienības novērotājiem. Eh, būs eh, palīdzība NVO novērotājiem, tiks izmantots arī Eiropas eh, cilvēktiesību instruments. Tā tad būs apmēram 30 novērotāju uz vietas. Un šķiet, tas varētu notikt jau nākamā mēneša laikā. Tādēļ ir jāparūpējas par to, lai būtu laba koordinācija starp Āfrikas Savienības novērotājiem un citiem novērotājiem. Gribu teikt, ka šā, šī programma norisināsies tādā reģionālā nokrāsā, un Eiropas komisija veiks koordinācijas darbu. Un, ja atļausiet, es gribēju atminēties cilvēku tiesību padomes rezolūciju par Maliju Rezolūciju sagatavoja Āfrikas grupa, eh, tā ir ārkārtīgi svarīga rezolūcija, un eh, rezolūcijā ir tāds kā Āfrikas grupas un Malijas piedoks, un jāsaka, tas ir ļoti būtiski, jo parasti Āfrikas grupa neizstrādā tādas īpašas rezolūcijas. Uh, mēs gribētu teikt, ka radu, radušais, tapušais teksts ir tāds kā kompromiss, un tas tiks pieņemts ceturtdien vai piekdien. Pašreizējā uzmetumā ir rakstīts, ka ir jāizveido šī neatkarīgā cilvēktiesību eksperta postenis, lai viņš varētu novērtēt cilvēktiesības Malī un varētu palīdzēt ar padomu Malī valdībai. Es domāju, ļoti labi ir jāvērtē tas, ka Malī piekrita šāda šāda neatkarīgā eksperta iecelšanai. Domāju, ka Malī jautājums joprojām saglabās savas augšējās pozīcijas ANO cilvēktiesību padomas darba kārtībā, un jūnijā padome izskatīs jaunu ziņojumu. Neatkarīgais eksperts arī stāstīs par uh, situāciju tad, kad uh, nākamgad notiks 25. cilvēktiesību padomas sesija. Viņam būs uh, tātad pilnvars uz vienu gadu, tie, tā ir pēdējie jaunumi, būtisko karstu jaunumu, ko saņēmām no saviem ekspertiem Ženēvā. Vai kāds kolēģis vēl tos izteikties vai komentēt? Man pašai ir divi jautājumi. Paldies, ka uh, pastāstījāt par civilo misiju. Es nezinu, kā tas īsti ir saistīts ar ANO, jo mēs ar komitejas delegāciju devāmies uz Ženēvu. Es tikos ar augsto cilvēktiesību komisāru. Viņa bija nedaudz izmisusi, jo viņa teica, ka ANO ģenerālsekretārs viņu lūdza uh, Uh, nosūtīt uz Mali apmēram 20 cilvēktiesību ekspertus, un viņi teica, kā tad es to varu pa paveikt. Un tagad jūs man stāstījāt, uh, ka jau, ja pareizi saprat, cilvēki ir uh, pieņemti, ir nozīmēti. Protams, ir jāparūpējas par labu sadarbību ar ANO novērotājiem. Un Ir ļoti jauki, ka augstās komisāras uh, birojs ir atradis uh, tādus neatkarīgos uh, ekspertus no pilsoņu vidus. Ziņojumā ir teikts, uh, ka ir atrasti pierādījumi, ka vairāki uh, vairāki pilsoņi ir vairāk pilsoņu upuri tad, kad uh, francūži uh, veic uzbrukums. <coughs> Alors, sur, sur les observateurs... Paldies par civiliem novērotājiem. Kā jūs zinat, Eiropas Savienībai nav cilvēku tiesību civilie novēr novērotāji. Mēs pieņemam zināšanai to, ka Āfrikas Savienība 25. janvārī ār miera drošības ārkārtas padomē kas notika Eiropas Savienības Āfrikas samita ietveros, Eiropas Savienība lēma nosūtīt Āfrikas Savienības civilos novērotājus un kurus aizsargās Āfrikas misija ar Malī armijas atbalstu. Kopš brīža, kad Malī būs stabila situācija. Saprotams, ka Āfrikas Savienības civilio novērotāji tur tiks nosūtīti, un, uh, ievērojot starptautiskos standārts un deontoloģiju. Pēc tam mēs novērojam nu, šī jautājuma attīstību. Āfrikas Savienība esošajās operācijās, vai tas būtu Sudānā, hibrīda operācijā ar ANO vai citviet, Āfrikas Savienībai nav civilie novērotāji, kuri tiktu aizsargāti militārajās misijās. Mēs tomēr zinām, ka Āfrikas Savienība arī sazinās ar ASV, lai varētu pieņemt darbā šos civilos novērotājus, un mēs arī uh, apstiprinājām mūsu vēlmi palīdzēt viņiem šajā darbā mobilizēt novērotājus. Ja es atceros, tad runa ir par 50, 60 novērotājiem. Āfrikas Savienība šodien ir atradusi zināmu skaitu šo novērotāju, un Āfrikas Savienība ir arī gatava nosūtīt uh, šos novērotājus mismai ietveros Pašlaik arī mili, šiem militāriem spēkiem vēl ir nopietnas loģistikas problēmas, ko tā neslēpj un vēlas atrasināt ar starptautisko kopienu īpaši ar savienību. Problēma ir ar um, nepieciešamo materiālu piegādi um, militārajām vienībām. Un uh, tātad tur ir dažādas uh, loģistiskās problēmas un uh, Mēs arī sniegsim šo atbalstu gan arī militāriem spēkiem. Un uh, arī strādājam Adīsā Vaba mm, cieši ar uh, Afrikas Savienību un lai mēs tur varētu nosūtīt šos civilos novērotājus. Tālāk satiecas uz ANO. Ženēvā augstais cilvēktiesību pārstāvis nosūtīja eksperts un novērotājs cilvēktiesību jomā. Šie novērotāji ir saistīti ar ANO mas, misiju, kas atrodas Bamako un kurus vada politiskais departaments. Tie, šie eksperti sastāv ziņojumu, kur, kur prezentēja Ženēvā augstā pārstāvis. Taču Malī pašlaik ir pārējais situācija. Uh, Ņujorkā tiks atsākts konsultācijas par to, ka tiks pieņemta ANO rezolūcija par to, lai šī uh, Āfrikas uh, militārā misija tiktu pārvērst par stabilitātes misiju, kuru vadīs ANO. Tāda gadījumā UNAM, uh, ANO misija, kas pašlaik strādā Bamako, tiks pārvērta par integrēto ANO misiju, un tad tā būs specifisks arī šī sadaļa par cilvēktiesībām Mēs uzskatām, ka šāda veida uh, situācija pavērsiens kopā ar cilvēku tiesību novērotājiem, kas tiks iekļaut ANO misijā, ka tas būs atbilstīgāk un arī labāk tiks veikts dokumentācijas un situācijas uzraudzības uh, darbs arī Malī, Malī centrā, kur darbosies ANO misija, bet arī Bāmako, ANO Un arī mēs paredzēsim īpašu atbalstu. ANO veiks darbu kopā ar kompetentajām iestādēm, cilvēktiesību ministriju un tam līdzīgi, lai varētu stiprināt šo vienību struktūrālo kapacitāti. Uh, specifiski Eiropas Savienību, kā jūs zināt, tad mums ir struktūrāls dialogs ar Malī valdību, mēs runājam par cilvēktiesību ministriju, mēs strādājām ar eh, pilsotiskās sabiedrības organizācijām, tādēļ arī prezentācijā es atsaucos uz eh, struktūrālajām strateģiskajām attiecībām, kādas uzturam ar eh, nacionālajām malī organizācijām un ar kurām mēs vēlamies izveidot šo neatkarīgu novērotāju um, misiju cilvēktiesību jomā, un tas papildinās ar institucionālo misiju, kuru šodien vada MISMA un rītdien to vadīs ANO. And my second question? Otrs jautājums, lūdzu. If you have information on the... Ja jūs varat kaut ko pastāstīt par uh, gaisa uzbrukumiem, kad bija kopīgā, uh, kopīgais uzbrukums, uh, kad apvienos Franču un Malī spēku. Atvainojiet, jā, aizmirsu atbildēt šo jautājumu, tas nebija apzināti. Nē, mums nav informācijas par šo jautājumu un arī uh, Franču, Francijas iestādes tāda iestāžu paziņojumā nebija informācija par šo jautājumu. Tie tie fakti, kas būs vēl jāprecizē ar malī iestādēm, manuprāt, tās arī vēl nav izteikšās par šo jautājumu. Thank you. And now, Monsieur Rota. Oui, merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, tā kā mēs runājam ar uh, attiecībām ar Malī valdību. Nu, Malī tagad ir kara stāvoklī. Pārstāvi runāja arī par vēlēšanām jūlijā kāda notiks vispār šīs vēlēšanas, jo mēs vispār nevaram iedomāties, kāds tur varētu notikt. Tiek runāts par cilvēktiesībām, bet mēs zinām, ka pašlaik Malī situācija ir nekontrolējama, kuri arī ir Bamako un ārpus. Mēs zinām, ka šīs misijas ir ļoti sarežģītas. Gribētu uh, saņemtu informāciju. Tagad mēs runājam par malīti, kā tur viss e, būtu ļoti labi. Būs tur vēlēšanas jūlijā un tam līdzīgi, bet tur ir karš. Nu, karš tagad mēs tagad noliksim višķi maliņā laikam. Thank you. Um. Paldies. Ir citi kolēģi, kas vēlas izteikties? No. Then please, if you could uh, come back to the preparations. Varbūt tad jūs varētu pastāstīt par delegāciju sagatavošanu. Merci. Bon, il est, il... Neviens negrib, protams, noliegt uh, situācijas nopietnību malī un uh, to, cik grūti ir īstenot operacionālās militārās misijas. Bet, nu, es domāju, tur arī atbildīgajiem ir par to jāizskās, bet es atsaukšos tikai uz uh, Frančālietu ministra deklarāciju, pat ja īsti man nav atļaujas izteikties Francijas vārdā. Uh, Fabijas kungs, Francijas ārlietu ministrs, mums saka, ka pašlaik ir divi aspekti militārajā uh, aspektā ir defarās darbs tiek veikti ļoti konkrēti pasākumi, lai varētu pārvietot teroristus, lai viņus, lai varētu iznīcināt viņu slēpņus, loģistiskās bāzes, Un šīs operācijas tiek veikts roku rokā ar čādas armiju, un tālāk ir arī operācija, kas ir ļoti delikāta, ir Gao reģionā. Ja, līdz šim to pārvaldīja teroristi noziedznieki Mudžau, tagad viņi ir atkāpušies no Gao, bet nav cietuši ar kā tik liels zaudējums. anticipé. Un tagad arī viņi šo uh, karu pārvērš par tādu pilsētu kāru pret uh, sacelšanos. Viņi mēģina atgūt kontroli par galvu administratīvajiem centriem. Ir uzsākt arī, sākts arī tāds pašnāvnieku uzbrukumi. Situācija ļoti nopietna. Mēs zinām, ka militārās operācijas turpināsies. Francijas iestādes paziņoja, tas ir pieņēmušas lēmumu atsaukt uh, savas militārās vienības, bet ne līdz aprīļa beigām, ja pareizi atceros, ne ātrāk, tad par aprīļa beigām. Āfrikas Savienības eh, misija arī turpina savu darbu. Ir apmēram 200 tūkstoši militāristi, 2000 no Čādas, uh, Un šīs misijas mērķis vēl pieaug, lai tur būtu 950 tūkstoši militāristi. Ļoti smagnēja misija, tam ir ārkārtīgi liela drošības izaicinājumi ne tikai Malī, bet arī visā reģionā. Tagad diskusijas Ņujorkā par turpmāko stabilizācijas spēka apmēru. Ļoti grūti pateikt šodien, vai šī misija būs lielāka par 10 tūkstošu Um, cilvēkiem vai nē. Mēs tikai zinām to, ka misijas pārējas periods, tad no Āfrikas misijas uz ANO misiju, pārējais periods varētu būt trīs mēneši. Uh, juridisko ietvaru varētu pieņemt aprīlī, bet operacionālai ietvers ANO misijai materializēsies tikai uh, jūlijā. Tad arī mēs zinām, ka būs vēl nepieciešams laiks arī malī armijai restruktūrizēties. Un lai malī armija arī varētu veikt uh, operācijas, uh, kur viņi, protams, arī tagad spēlē svarīgu lomu, bet kuras viņi nevada. Malī iest iestādes nenoraida šo situāciju un atklāt runā par uh, Malī armijas uh, uh, nepieciešamību kļūt lielākai. Tas arī ir aicinājums starptautiskai kopienai un tādēļ arī mēs uzsākām mūsu uh, sadarbību ar Malī 10. februārī. Tālāk par šo konkrēto misiju, runājot par drošības aspektiem, mēs varam šodien apstiprināt, kā pirmkārt šīs misijas militārās padomas izveidība ir uzsākta. Ehm, misija tiek veidota Bamako sadarbībā ar aizsardzības ministriju un kompetentām iestādēm. Pā, mm, tad šīs misijas vadība jau tiek veidota un tā arī progresēs turmāko etapu laikā. Tālāk par šīs misijas izveidi, tā tad ir šīs misijas otra. Um, Otrs aspekts, tas sāksies 2. aprīlī. Šo informāciju varēja iegūt arī publiski, jo aizsardzības spēku mobilizācija arī tika noslēgta. Tas uzsver vairāk to, ka Eiropas Savienība ir ir apņēmības pilni nodrošināt šīs misijas eh, pozitīvo rezultātu, lai iekļautu arī, lai arī ievērotu kalendāru, sasniegt mērķus. Tad ir vēl citi aspekti, kas ir eh, jānodrošina, lai nu, šī misija varētu darboties īstermiņā, ilgtermiņā, jo misija būs 15 mēnešu darbības laiks ja šī apmācība ir trīs mēneši. Jūs mums tikā mācīja 500 cilvēki, tad uh, arī pēc tam vēl papildus citi tiks apmācīti. Šīs part, šī partnerība ir izveidota ar Malī armiju ar mērķi atjaunot uh, Malī uh, militāro spēku, tātad pārstrukturizēt tieši šo uh, Malī militāro daļu, un arī šī apmācība ir papildus, un arī šī uh, vadība, padomi sniedz sev ieguldījumu arī uh, rekrutēt cilvēkus, veikt uh, nepieciešamo apmācību, karjeru jomā un tam līdzīgi. Lūk, tas attiec uz drošību. Tālāk stabilitāte. Malī Malī iestādes ir apņēmušās pieņemt ceļa kārti, arī tās pielikumu, kur ir ceļa kārtas īstenošanas kalendārs. Cita starpā tātad tika paredzētas vēlēšanas jūlijā. Malī iestādes arī vēlas organizēt šīs vēlēšanas jūlijā. Arī teritoriālās administrācijas ir apņemības pilna 7. jūlijā organizēt pirmo vēlēšanu électorale euh, à la fin du mois de juillet. Il était Pirmo vēlēšanas raundu 7. jūlijā. Arī Eiropas Savienība vēlas, lai šīs vēlēšanas notiek atbilstīgi uh, kalendāram un ceļa kārtei. Mūsuprāt, kalendārs ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu pilnībā uzticēties šim pārējais periodam kopumā. Mēs atbalstām šeit malī iestādes sagatavojot vēlēšanu kalendāru un arī mēs palīdzēsim malī iestādēm vēlēšanu procesā No vienas puses mērķis ir īstermiņā finansēt tās aktivitātes, kas saistītas ar uh, uh vēlētāju informēšanu un arī uh, nodrošināt visu nepieciešamo loģistiku, kas ir, uh, protams, kas ir kārtībā malī, bet nu ir jāveic zinām pielāgojumi, ņemot vairāk kontekstu. Uh, 2 miljoni pirmais atbalsts, un pēc tam būs vēl lielāks atbalsts vēlēšanu procesam. Visos šajos etapos tad dā, kopojot datus, organizējot uh, vēlēšanas un tam līdzīgi. Tālāk runājot par uh, atbalstu vēlēšanām strādājam sadarbībā ar ANO un citiem starptautiskās sabiedrības partneriem, kas arī vēlas palīdzēt malī iestādēm, Kanāda, Nīderlanda, ASV arī jau ir pieteikušās, arī vēl citas eh, ES dalībvalsts, kas vēlas tur iesaistīties konsultācijas, kas notiks Ņujorkā, sagatavojot jaunu. Ja, ANO drošības padomas rezolūcija mums arī ļaus labāk uh, saprast, kā esošās misijas var sniegt loģistikas pādu, uh, palīdzību atbilstīgi deontoloģijas starptautiskiem standartiem, lai, piemēram, varētu nosūtīt uh, vēlēšanas urnas, visus tātad bil, biletenus un tam līdzīgi. Un palīdzēt arī tātad šīm vēlēšanu procesā. Tā kā otrā lieta. Uh, Eiropas Savienības atbalsts vēlēšana procesā. Eiropas Savienība ir gatava nosūtīt arī vēlēšanas novērotājus. Īstermiņā tiks nosūtīta misija, lai varētu redzēt, kāda būs šī novērotāja misija. Thank you! Paldies! Paldies eh, abiem pārstāvjiem no komisijas par jūsu ļoti ļoti niansēto informāciju. Tas mums palīdz izprast situāciju Malī, un mēs esam plānojuši delegācijas viesošanos arī visā Afrikas Savienībā, un tāpēc tas palīdzēs arī mūsu sagatavošanās darbos delegācijas sagatavošanā. Un visbeidzot, seminārs par, par Saudarāpiju. Pagājušajā trešdienā septiņi cilvēki tika e, nogalināti, viņiem tika izpildīts nāves sots e, saskaņā ar notiesāšanu par bruņotu uzbrukumu. 2011. gadā nāves sots tika piespriests apmēram 8, izpildīts 80 cilvēkiem un tikpat liels daudzums arī 10. gadā. Saudarābija turpina īstenot nāves sodu par veselu virkni kriminālu noziegumu, tajā skaitā par tirzniecību ar narkotikām un arī par tā saucamo raganu spēku piesaukšanu. Ja mēs vēlamies sakārtot un redzēt cilvēktiesību situācijas uzlabošanos Saudarābijā, tad ceļš ir garš. Mēs vēlamies uzzināt par situācijas eskalācijas Saūdarābijā, un šā iemesla dēļ šodien esam uzaicinājuši divus pārstāvjus, kuri ir eksperti Saūdarābijā. Vārds kungam pirmajam. Paldies, priekšstādātājs kundze, ļoti patīkam, ka jūs Saūdarābijas jautājumu esat iekļāvuši darba kārtībā. Uh, Pirms došu vārdu manai kolēģei, vēlētos pateikt, ka mūsu intereses cilvēktiesību jautājumu jomā Saudarābijā un īpaši nāves soda atcelšanā interešu ir daudz. Vispirmām kārtām Saudarābija, atļaušos teikt, ir ļoti pievilcīga, ir valsts, Eiropas ir valsts pasaulē, kura izpilda nāves sodus samērā augstā procentā. Kā jau jūs pieminējāt, noziegumiem nav jābūt nemaz tik smagiem. Kā jūs pieminējāt, pagājušajā nedēļā nāves sods tika izpildīts septiņiem cilvēkiem, un eh, tas bija sots, tas, tas ir veselu virknes nosacījumu pārkāpums. Šis, šie septiņi cilvēki, kuriem tika piespriests nāves sots, un tas arī izpildīts, tika piespriests par bruņot laupīšanu. Saistībā ar apvienoto nāciju priekšno, priekšrakstiem Bruņota laupīšana nevar tikt uzskatīta par pamatojumu nāves sodam, kaut vai tā iemesla dēļ, ka šajā gadījumā neviens bruņots laupīšanas rezultātā netika nogalināts. Nākamais, viens no šiem septiņiem, kuram tika izpildīts nāves sots, nebija sasniedzis 18 gadu vecumu, un arī šādā gadījumā krimināla sots piespriest netiek, jo Eiropas Savienība to neakceptē nedrīkst mazgadīgiem izpildīt nāves sodu. Un trešais, kāpēc šie standarti ir tikuši pār, pārkāpti, mēs tā uzskatām, ir tas, ka nāves sots tika izpildīts publiski. Un uh, according to which an execution should not take place. Un vismaz e, mums ir informācija daļa no šiem cilvēkiem tika piesiesti krustā. Runājot par vadlīnijām ar jūsu laipnu atbalstu, es došu vārdu manai kolēģei Annai, kur jūs iepazīstinās ar mūsu rīcības detaļām. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar jūsu laipnu atļaujies paskaidrošu, ko Eiropas Savienība ir darījusi pagājušajā nedēļā un kāda informācija ir mūsu rīcībā. Vispirms vēlētos sākt ar to, ka, protams, vienmēr ir ļoti skumji runāt par to, ka, lai arī ko mēs esam darījuši, pozitīvu rezultātu tas nav devis, un tomēr mums ir jārunā par to, ko darījām un kāpēc. Marta sākumā Eiropas Savienības delegācija Rihadā uzzināja, ka septiņi samērā jauni iedzīvotāji, kuriem tika piespriests, so, kuri tika notiesāti par bruņotu uzbrukumu, viņiem draud nāvesots, varētu draudāt nāvesodu izpildi. Un līdz tam brīdim bija šarija tiesas lēmums, un eh, varas iestādes šarija tiesas lēmumu apstiprināja. Mēs um, Kuncu mēs eh, sazinājāmies ar nevalstiskajām organizācijām, kuras mūs informēja par šarieties lēmumu. Adam Kulak, kas ir, apvien, kas ir Eiropas Savienības delegācijas vadītājs, viens no notiesātajiem paziņ, viens no notiesātajiem mums zvanīja un vēlējās, lai Eiropas Savienība viņam palīdz. Viņš zvanīja no mobilā telefona, kurš nelikumīgi viņam bija piegādāts cietumā. Kā jau mans kolēģis teica, pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem vismaz viens no nogalinātajiem nebija sasniedzis 18 gadu vecumu. Runājot ārlietu delegācijā, mēs uzskatām, ka šādos gadījumos Eiropas delegācija vēlas momentāli uzzināt, kāda ir situācija, un mēs vēlējāmies, lai tiesvedības laikā tiktu ņemta vērā vesela virkne mīkstinošo faktoru. Tātad tā saucamie asins noziegumi, šajā gadījumā, tā kā neviens netika nogalināts bruņots laupīšanas rezultātā, tad e, nevienam nevajadzēja tikt nogalinātam no sabiedrības puses. Paralēli mēs sazinājāmies ar Saūdarābijas vēstnieku Briselē un e, mēs teicām to pašu, ko bijām teikuši jau publiskajā telpā Riedā Jāsaka, ka arī apvienotās nācijas ir sazinājušās ar Saūda Arābijas varas iestādēm un mudinājušas neizpildīt nāves sodu. Nekas nepalīdzēja. Pagājušajā trešdienā mums tapa zināms, ka nāves soda tikuši izpildīti, un eh, šo izpildi ir nosūdījusi arī Katrīna Aštona. Ņemot vērā to, kāds ir nozieguma raksturs, ka vairāki no notiesātajiem ir mazgadīgie, un arī to, ka Eiropas Savienība ja vienmēr ir iestājusies pret nāves soda neizpildīšanu, mēs tiešām nosiedam šo, nosodam šo situāciju. Vēlamies turpināt dialogu ar Saudarābiju visos līmeņos nosodam nāves sodu izpildu vienmēr un visur, un mēs vēlamies izmantot šo iespēju, lai izmantot Saudarābijas tieslietu ministra vizīti. Viņš ieradīsies Briselē aprīlī, un ar jūsu atļauju priekšsēdētājs kundzes vēlētos uzaicināt un mudināt arī parlamentu runāt par šiem jautājumiem, kas mums ir tik ļoti svarīgi. Protams, būšu jūsu rīcībā, ja jums ir kādi jautājumi. Priekšsēdētāji, paldies! Vēlētos pateikt, ka tieslietu ministrija vēlas organizēt šo visu. Thank you very much. I was one of the colleagues that asked for this. Hovit kungs. Paldies! Viedokļa apmaiņa interesanti šorīt. Es e, vēlētos pieminēt arī to, ka tiešām valstī valda cilvēktiesību pārkāpuma krīze, bet e, ņemot vērā arī pēdējā laikā notikušās diskusijas, e, kolēģis no ECR grupas Eh, ir apga, um, vēlas sazināties arī ar Bahreinas varas iestādēm, un, protams, um, iespējams, ka viņš nav ieradies šeit šodien, lai runātu personīgi apsvērumu dēļ, un pirmais jautājums. Mēs uh, esam kritizējuši daudz un ļoti, un es vēlētos eh, pateikties vispirms kolēģiem, ko viņi teica. Uh, un eh, vēlētos publiski atbalstīt Eiropas Savienības centienus nosodīt Saudarābijas rīcību. Tas būs eh, ļoti tā ir skaidra ziņa visiem tiem, kuri varbūt kaut kad ir šaubījusies par Eiropas Savienības pārliecību. Jāsaka, ka cilvēktiesību pārkāpumi šajā valstī ir ilgstošas dabas iespējams, ka man to nevajadzētu teikt, un tomēr tas ir būtisks Eiropas Savienības bāžu iemesls. Mēs esam runājuši par šo jautājumu mūsu komitejā, un vajadzētu padomāt par to, kā strādāt ar savu darābiju ne tikai šajā jautājumā, bet ko darīt turpmāk. Otrais domāju, ka ir e, būtiski pajautāt pašiem sev, vai mēs esam bijuši pārāk maigi mūsu izteikumos un saziņā ar Saūdarābiju cilvēktiesību jautājumos, jo vienā teikumā mēs stāstām par šausminošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un otrā teikumā mēs atbalstam šo režīmu ar dažādiem instrumentiem. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atklāti runātu par to, ko viena roka dod un otra roka ņem. Uzskatu, ka uz šiem jautājumiem agrāk vai vēlāk vajadzēs atbildēt. Un visbeidzot, esmu īpaši priecīgs par to, ka būs iespēja tikties ar Saūda-Arābijas tieslietu ministru. Mums kā parlamentam ir jāsadarbojas ar mūsu Saūda-Arābijas kolēģiem, un, protams, es jums izsaku savu vislielāko atbalstu šādas tikšanās reizes organizēšanai. Un, protams, būšu priecīgs un laimīgs dzirdēt par to, kas šīs sarunas rezultātā ar tieslietu ministru būs radies. Uzskat, ka tā ir lieliski iespēja mums pateikt tiešā veidā Saudarābija par to, ko domājam. Un visbeidzot, liels, liels paldies par to, ka Eiropas Savienība kaut ko dara Saudarābijas tiesību sakārtošanas jomām. Prieksēdētāji, paldies! Saudarābijas vēstnieks rakstiski bieži vien atbild uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, un šādu sarakstu arī turpināsim. Tā kā aizars kundze. Un commentaire peut-être. Euh, Viens komentārs pēc Ričarda sacītām, kas ir īpaši sarežģīta ar Saudarābiju, ir vismaz divi aspekti. Pirmais, runājot par uh, startautisko kontekstu, nafta un tam līdzīgi, bet arī startautiskajā kontekstā Sauda. Uh, Arābija spēlē ļoti pat svarīgu un interesantu lomu, to mēs redzējam. Dažādām iniciatīvām un citiem viņa politikas aspektiem. Tajā pat laikā Saudārābija arī atbalsta salafītus un arī e, finansē viņus arābu revolūcijā. Tad, tad ļoti liels pretruns. Bet no otras puses problēma runāt par cilvēku tiesībām, tāpat kā runājot par sieviešu tiesībām, šajā valstī, kuru vada eh, prinču ģimene, ārkārtīgi liela, kur ir tūkstošiem šo prinču, un ir ārkārtīgi liela imigrācija, kas strādā šai ģimenei. Šī princi un ģimene, prinču un ģimene jau pilnībā pārkāpja tās tiesības, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai. Tad, tad, kad viņi iziet no mājas vai kad sievas vairs nevēlas uh, slēpties aiz lakatiem, tad viņas tiek nosūtītas uz Šveici un tam līdzīgi. Jean, qui chez eux Tātad pie sa, savās mājās viņi uzvedas šādi, tradicionāli un ārpus no mā, ārpus valsts, ārpus mājas viņi ir gandrīz tādi paši cilvēki kā jūs un es. Politiski tas tā notiek. Nav jau tā, ka viņi nesaprot cilvēku tiesības, nav jau tā, ka viņi nav uh, mācījušies uh, augstās angļu skolās. Nē, tas ir politisks režīms. Un tas rada situāciju īpaši sarežģītu. Thank you, Veronika de Kaiser. And before I give you the... Paldies par šīm atbildēm un jautājumiem. Man arī pašai ir daži jautājumi, saka priekšsēdētāji. Es nezinu no galvas. Bet vai Eiropas Savienība atbalsta kādas cilvēktiesību organizācijas uz vietas, un ja jā, tad kuras, ja jūs varat par to runāt? Un gribēju teikt, ka divi no divi uh, dibinātāji civilo un politisko tiesību organizācijai asociācija nesen tika uh, aizturēti. Tas notika martā un uh, tiesa sprieda, ka viņiem ir jākonficē viņu īpašums, ir jāslēdz sociālo mediju konti un vispār organizācija ir uh, jāizliedz. Vai cilvēki, kas uh, kritizē cilvēktiesību situāciju Saudarābijā, vai viņam ir kaut kādas iespējas tikties, vai viņi var tikties, piemēram, ar parlamentāriešiem, vai tas ir iespējams atklāti? Vai viņi to var darīt atklāt, vai viņam kaut kur ir jāslapstās? Vai jūs varētu man atbildēt šo jautājumu? Paldies! Thank you very much, Madam Chair. I will try to address all... Paldies, priekšsēdētājs kungs. Es centīšos pēc iespējas uh, izsmeļošāk atbildēt uz godāto deputātu jautājumiem. Tātad pirmais jautājums un tāds nozīmīgākais, ko mums darīt Sauda Arābijas kontekstā? Mums ir jāturpina cilvēku tiesību dialogs, mums nav tāda institucionalizēta cilvēku tiesību dialoga, bet mēs vēlamies runāt ar, ar eh, saviem pārstāvjiem uz vietas un mēs vēlamies izveidot formālu platformu, lai varētu uh, apspriesties par cilvēktiesību situāciju valstī. Tāpat mēs jau izmantojam uz vietas esošās platformas, piemēram, sadarbību tirzniecības jomā, visa veida politiskos dialogus, administratīvos dialogus. Šāds ministru uh, dialogs nesen notika Luksemburgā, un mēs, protams, arī runājam par cilvēktiesībām. Protams, arī ES delegācija uz vietas strādā vaiga sviedros. Mums ir arī izveidota ļoti visaptveroša cilvēktiesību stratēģija par Saudu Arābiju. Esam arī ieskicējuši vairākas interešu jomas. Vārda brīvība un pulcēšanās brīvība ir viens no galvenajiem jautājumiem. Mēs sadarbojamies arī ar Nacionālo cilvēktiesību padomi Sauda Arābijā. Salīdzinot ar citām valstīm šajā reģionā, mēs uh, neesam pieredzējuši to, ka Saudārābijā cilvēktiesība aktīvisti būtu kaut kā vairāk vai īpaši apdraudēti. Un Eh, šiem cilvēkiem, cilvēktiesību aktīvistiem ir vieglāk pulcēties, eh, viņiem ir vieglāk tikties eh, ar citu organizāciju pārstāvjiem nekā citās valstīs reģionā. Vai mēs arī uh, sazināmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un ņemot vērā manu ļoti pieticīgo pieredzi, es biju politikas uh, pārstāvis gan Saudarābijā, gan Irānā. Uh, Un mūs visu laiku apvaino, ka mēs visu mērām ar dubultu mērauklu. Ka mēs daudz vairāk eh, darām Irānā, ka mēs ieviešam daudz vairāk sankciju pret šo valsti nekā pret Saudu Arābiju. Bet es paskaidrošu, kādēļ tā. Ja ir cilvēku tiesību pārkāpumi kādā valstī, ir divi instrumentu kopumi, ko jūs varat izmantot Viens no tiem ir eh, tāda uh, diskrētā diplomātija, un otra ir uh, publiskā, atklātā diplomātija. Diplomātijas teorija uh, nosaka, ka jūs neizmantojat publisko diplomātiju, ja jūs visu varat uh, izdarīt, pielietojot diskrētās diplomātijas metodas. Uh, Diemžēl runājot par eh, Irānu, mums nav nekādu citu iespēju izveidot dialogu, mums nav nekādu platformu. Ehm, cilvēktiesība dialogs ar Irānu tika iesaldēts 2006. gadā pēc valsts iniciatīvas. Mums arī nav delegācijas Teherānā. Mums uh, ir jāpaļaujas uz to informāciju, ko saņemam no vēstniecībām. Ja ir cilvēku tiesību pārkāpumi Teherānā, tad mēs mēģinam izmantot eh, diskrēto diplomātiju. Mēs nekad nevaram sarunāt tikšanos, piemēram, ārlietu ministrijā. Un mēs, protams, varam arī izteikt paziņojumus, kas ir pieejami visiem, bet Saudārābijā turpretī esam izveidojuši ļoti auglīgu sadarbību, ir arī cilvēktiesību platforma un mēs mēģinam izdo, izmantot pareizo diplomātisko metodoloģiju, piemēram, diplomātisko demaršu, un par to nav iespējams informēt. Sauda Arābijā mēs darām daudz, daudz vairāk nekā uh, tas tiek kaut kur atspoguļots presē vai kaut kur tā tad ir tāds darbs, kas netiek. Uh, Eh, plaši apspriests, ka, par kuru netiek rakstīts avīzēs. Tātad šis ir tas diskrētais diplomātijas instruments, ko izmantojam. Un es Karenai tagad došu vārdu, lai viņa piemetina man stāstītajam. Jā, ļoti lakoniski eh, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties visiem deputātiem par to, ka viņi pieskārās tik akūtiem jautājumiem. Protams, eh, mums ir jāsaprot, ka ir eh, ar šīm valstīm jāsadarbojas eh, produktīvi. Mēs nedrīkstam paši zaģēt zarus, kura sēžam. Līdz ar to ir jāsaprot, kādu darbības veidu izvēlēties. Runājot par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību esam uh, uh, sazinājušies gan ar organizācijām, gan ar individiem, kas strādā gan Saudārābijā, gan uh, citās Persijas līča valstīs. Bet varbūt man vajadzētu ar jūsu atļauju izmantot iespēju un nedaudz mūs pareklamēt. Ir uh, cilvēktiesību instruments un tas ļoti reti tiek izmantots Persijas līča valstīs. Mēs vēlētos, lai tas biežāk tiktu izmantots, lai viņi lūgtu uh, mūs pielietot šo instrumentu, lai mēs varētu labāk sadarboties ar organizācijām uz vietas. Paldies abiem uh, ekspertiem! Mēs, protams, uzmanīgi turpināsim sekot uh, tam, kas notiek Sauda Arābijā un esam arī e, gatavi tikties ar tieslietu ministru. Tagad nākamais darba kārtības punkts, e, tas ir seminārs par Dienvidu Sudānu. Tagad e, sēdi turpinās vadīt Veronika de Kaizere, jo De Kaizeres kundze ir ļoti pieredzējusi kolēģe, viņa ir uh, guvusi ļoti daudz zināšanu, viņa ir ārkārtīgi labi orientējusi Dienvidu Sudānas jautājumos, viņa bija arī uh, Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas misijas vadītāja vairākas reizes 2010. gadā, piemērā, un tad, kad notika referendums par valsts sadalīšanu divās daļās, tad viņa arī uh, piedalījās Eiropas Savienības delegācijā. Un tagad uh, došu vārdu viņai un arī. Uh, lūkšu kolēģis aktīvi piedalīties seminārā. Bien, comme nous n'avons qu'une petite heure. Nu ko, mums ir atlikusi tikai neliela stundiņa, lai varētu diskutēt. Sākšu tad tagad. Un vispirms vēlos uh, sirsnīgi sveikt mūsu kolēģis no Dienvidas Sudānas, no cilvēktiesības komitejas. Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs sveikt parlamentā. Mēs, protams, runāsim par jūsu valsti, par jūsu jauno valsti. Mēs skatīsim arī cilvēktiesību jautājumus. Ir vienmēr, protams, sarežģīti runāt par cilvēku tiesībām, lai pati valsts nejustos uh, tādā kā uz, uh, uzbrukuma upuru lomā. Es vēlos tiešām norādīt uz to, ka mūsu diskusija mērķis ir jums palīdzēt, atbalstīt ar vislielāko uh, respektu uh, situācijai, kāda, ar kādu jums ir jāskarās. Tagad situācija, kas ir ļoti sarežģīta, un, manuprāt, šī attieksme ir būtiska, es domāju, un ceru, ka būs iespēja vēlreiz mums tikties, vai nu šeit, vai. Alors, j'ai euh, deux. Couru euh, hier soir. Vakar es izskatīju visus uh, failus, kas attiec cilvēku tiesību aizsardzību. Mēs attiektos uz uh, uh, cilvēktiesību uzraugiem un tam līdzīgi. Tur ir arī rezumēt, uh, kāda ir cilvēktiesību situācija šajā jaunajā valstī, jo 2011. gada jūlijā Dienvidu Sudāna ir uh, deklarējusi savu neatkarību. Tad, nu, pirms runāšu par šo dosjē saturu un te ļaušu kolēģiem izteikties, vēlējos tikai norādīt uz to, ka Dienvids Sudāna tiešām piedzīvojusi ļoti, ļoti īpašu pieredzi. Jo, kad uh, tā bija Sudāna sastāvdaļa Bašīra uh, prezidenta Uh, pakļautībā, tad Dienvidu Sudānai nekad nav bijis iespēja īpaši attīstīties. Dienvidu Sudāna ir nafts ražotājs. Un uh, tajā laikā lielāko daļu naftas uh, um, ieguvis izmantoja ziemeļi un centrālā Sudāna daļa, bet kārtuma attālākie reģioni nevarēja attīstīties. Tas attiecās uz austrumiem, uz Dārfūru, bet jo īpaši tas liedz attīstīties Dienvidu Sudānai tad nu, šī ārkārtīgi lielā nabadzība, kam bija ieteikumi uz infrastruktūru trūkumu, uz izglītību, uz uh, nāvis rādītājiem, uz mirstības rādītājiem, uh, kur mirst visvairāk uh, mātes visā pasaulē, un tas tiešām ir uh, uh šokējoši. Uh, Vairāk nekā 2000 mātes ir mirušas uz tūkstots uh, jaundzimušajiem. Tas ir ārkārtīgi šokējuši skaitlis, un šeit mēs runājam par ļoti smagnēju mantojumu. Tad šajā jaunajā valstī, kur ir jāveic nepieciešamāk, jāceļ kapacitāte, uh, un tam līdzīgi ir jāņem vērā šīs smagais vēstures uh, mantojums. Šodien ir jāizveido nepieciešamie nosacījumi, lai varētu īstenot tiesības vai nu ar konstitūcijas starpniecību, konstitūcija pa, pašlaik ir tikai pagaidu rakstura, jāizmanto institūcijas, jāizmanto arī draudzīgā apmaiņa, kur mēs arī varam sniegt padomas, bet tāpat laikā arī grib norādīt, ka arī mūsu pašu cilvēktiesības nav perfektas defekts, mums pašiem ir trūkumi un to atzīstam. Tieši šādā garā es gribētu, lai mēs strādājam. Es neuzskaitīšu pilnīgi visus vājos punktus. E, man varbūt ir tikai uh, viens neliels uh, punkts, kur īpaši vēlos izcelt, un arī to minēju Salva Kīrkungu, kad es biju novērotāja misijas vadītāja. Izskatās, ka uh, armijas spēku līmenī un arī drošības dienestu līmenī roka ir joprojām ļoti smaga un ir daudz darba vēl ir veicams un arī ētniskās sadursmes, kas ir noveduši pie tik daudz slepkavībām, arī šī situācija vēl ir aktuāla, bet, nu, mūsu uh, kolēģi uh, un eksperti vēl vairāk varēs izteikties par to. Nu, lūk, es sākšu tad ar to, ka došu vārdu kolēģei Rozlīnai. Eiropas Savienības īpašā pārstāve Rozlīna, tev ir desmit minūtes. Ar to pietiks? Nebūs pat vajadzīgi desmit minūtes. Labi. Nu, lūdzu. Well, thank you very much. Paldies. Paldies Veronikai. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka man šorīt ir iespēja runāt jūsu komitejā. Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt jaunajai Dienvidsudānas republikai. Es pirms pāris nedēļām pati viesojos Jubā, un man bija iespēja tur tikties ar Zalba Kiera kungu, prezidentu, un man bija iespēja tikties arī ar viņa pietuvināto komandu. Vēlos uzsvērt to, cik ārkārtīgi šīs sarunas pozitīvi ietekmēja manas cerības par valsts attīstību. Prezidents ir iesaistījies valsts atjaunošanā un vēlas, lai republikā nekavējoties tikt izpildīti tie nolīgumi, kas ir parakstīti Adisā pagājušajā septembrī starp Sudānas republiku un Dienvidu Sudānas republiku, bet kuri joprojām palikuši neizpildīti. Saprot, ka Eiropas Savienība vēlas palīdzēt kā Sudānas republikai, tā Dienvidu Sudānas republikai, un patreiz pasnieg, sasniegtie vienošanās 8. un 9. martā Adisā ļauj cerēt uz notikumu labvēlīgāku attīstību. ir vēlme izveidot stabilu robežu starp abām valstīm, tādu robežu, kura tiktu arī uzraudzīta. Ir ārkārtīgi e, būtiski runāt par to, kādas ir attiecības starp abām valstīm, par to, lai pāri robežai notiktu tirzniecība, par to, lai abu valstu piedarīgie varētu pārvietoties pāri robežai. Un, uh, Mēs vēlamies, lai šis process tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Vēlamies arī palīdzēt atrisināt vēl neatrisinātos robežu jautājumus. Katrā ziņā, kā jūs paši dzirdat, mūsu vēlmi saraksts ir ārkārtīgi ambicios un redzēsim, kā notiks to izpilde reālajā dzīvē. Mēs visi zinām, ka ir parakstīta vesela virkna nolīgumu, bet eh, īstenots nav tikpat kā neviens. Mēs no sirds ceram, ka šobrīd situācija būs cita. Un cerams, ka eh, šajās valstīs būs arī politiska griba. Dienvidsudāna ir pasaules jaunākā valsts, tā ir cietusi no daudziem pilsoņu kariem un izveidot valsti no nulles un izveidot ilgtspējīgas un darboties spējīgas institūcijas ir grūti. Valstī ir ļoti daudz analfabētu, un tas arī traucē valsts demokrātijas veidošanai. Mēs e, saprotam, cik daudz ir izaicinājumu un uzdevumu, ar ko ir jātiek galā jaunajai valstī. Vēlētos varbūt pateikt pāris vārdus par būtiskākajiem cilvēktiesību jautājumiem, kas vismaz mums šķiet visneatliekamāk risināmi. Uh, Vispirms bruņotie konflikti starp civiliedzīvotājiem un arī dažādu kopienu pretrunas un konflikti. Šis jautājums ir īpaši karsts Džambei valstī, kurā mēs runājam par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem un arī par eh, cilvēku tiesību pārkāpumiem, eh, kurā ir iet, iesaistīts gan bruņotie grupējumi, gan arī dažādas minoritātes. Pēdējos mēnešos ir notikuši būtiski incidenti arī Vailā. Protams, Sudānas valdība vēlas aizsargāt savus iedzīvotājus, bet Dienvidsudānā šobrīd darbojas apvienoto nāciju misija un tās skatījums ir cits. Otrs būtiskākais neatrisinātais jautājums ir milzīgās bēgļu apmetnes Dienvidsudānas ziemeļos. Pār par 200 tūkstošiem bēgļu šobrīd atrodas Unity un augšnīlas reģionos. Protams, mēs mēģinam palīdzēt šīm bēgļu nometnēm, bet viegli tas nav. Viss kopā veido ainu, kas ir samērā apgrūtinoši no finansiālā viedokļa un arī kādā veidā palīdzēt uh, no cilvēcīgā viedokļa. Un visbeidzot, mēs saņemam arvien biežākus ziņojumus no cilvēktiesību aktīvistiem un no žurnālistiem par um, pārkāpumiem, kurus izdara valsts valdības pārstāvi. Un jāsaka, ka šī problēma nepaiet garām arī starptautiskās eh, sabiedrības pārstāvjiem. Decembrī tika nogalināts plaši pazīstams rakstnieks, un eh, šī slepkavība piesaistīja plašas sabiedrības uzmanību visā pasaulē. Mēs tiešām ceram, ka vārda brīvība Dienvidu Sudānā tiks īstenota. Nākamais um, likums par plašsaziņas līdzekļiem varētu sakārtot daudz ko plašsaziņas līdzekļu jomā, bet eh, parlaments tādu vēl nav pieņēmis. Šobrīd eh, cilvēku tiesību aktīvistiem juridiskas aizsardzības nav tikpat kā vispār. Ceturtais. Uz eh, dzimumu, uz sievieti vardarbība, kas ir vērsta pret sievietēm, kā arī bērnu un sieviešu nolaupīšana. Pēdējo reizi, kad viesojos Dienvidu Sudānā, daudz runāju par piespiedu un agrīnām laulībām, par to, ka meitenēm nav tikpat kā nekādas izglītības, un arī par citiem noziegumiem vai pārkāpumiem, kas tiek īstenot tieši pret sieviešu dzimumu. Un visbeidzot, sociālo tiesību īstenošana. Daudz nemaz neapzinās, kādas ir viņa tiesības, un pat pamat pakalpojums neeksistēšana, piemēram, tīra ūdens pieejamība, izglītības pieejamība vai minimālas veselības aprūpas pieejamība arī vēl ir milzīgs trūkums. Ja mēs vēlamies īstenot adekvātu un ilgtspējīgu institūciju izveidošanu Dienvidsudānā, tad darāmā ir daudz jo lielākā daļa pārkāpumu tiek izskatīta tradicionālajās tiesās, un patreiz Dienvidsudānai nav izveidota tiesvedības sistēma. Formāla tiesību aizsardzību sistēma, tā vēl ir daudz trūkumi. Un bieži vien ir gan juridiskā padoma iespējas nesniegšana, gan arī tas, ka cietumos bērni un pieaugušie tiek sajaukt vienā cellē. Visbeidzot, lielākā daļa policistu, kas šobrīd strādā policijā, paši ir bijuši nemiernieki un diez vai ir saņēmuši adekvātu izglītību, kā īstenot likumu. Dienvidsudāna jau vairākus gadus eh, ir izveidojusi cilvēktiesību komiteju, un tomēr šajā komitejā tās darbībā ir vesela virka nepilnību. Labā ziņa tomēr ir tā, ka vispirms prezidents Kiera ir apņēmies, un tajā skaitā viņš to pieminēja arī savā jaungada runā, runāt par civiliedzīvotāju drošības jautājumiem. Dienvidu Sudānas republika vēlas redzēt savus iedzīvotājus izglītots cilvēktiesību jautājumā, un tomēr, lai iedzīvotāji gūtu izglītību, viņiem ir jāapzinās viņu tiesības. Pagājušajā decembrī Dienvidu Sudānas republika pirmo reizi balsoja apvienoto nāciju organizācijā nāvisodu jautājumā. Kaut arī Dienvidu Sudānas iedzīvotāji varbūt nevēlētos atcelt nāves sodu. Jāsaka, ka katoļu baznīca par to īpaši Dienvidu Sudānas dienvidos iestājas. Par cilvēktiesībām runājot, mēs ceram, ka pavisam drīz mums izdosies um, panākt kaut ko šajā jomā. Vēl kas man dūrās acīs man apmeklējuma laikā. Uh, bija tas, ka izlīdzināšanas sarunās un samierināšanas sarunās tiek iesaistīta vesela virkna organizācija un arī pilsoniskā sabiedrība. Eiropas Savienība atbalsta konkrētus projektus cilvēktiesību izglītošanā par cilvēktiesībām. Mēs vēlamies atbalstīt tādus projektus, kas izglītotu pilsonisko sabiedrību par konstitucionāliem jautājumiem, proti kādas ir iedzīvotāju tiesības, un mēs tiešām ceram, ka jaunajā konstitūcijā atbalsosies cilvēku vēlmes un cerības. Un e, mēs labi apzināmies, ko šī jaunā konstitūcija, kurai ir dots vēl papildus laiks tās sagatavošanā, ko tā dos saviem iedzīvotājiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tradicionālajiem un iesakņojušiem organizācijām ir jāiestājās pret dažādām vardarbības izpausmēm. Mēs vēlamies, lai sieviešu tiesības šajā jaunajā republikā tiktu ievērotas lielākā mērā. Un Vēlamies izveidot arī projektu, kur nolūks būs izglītot tiesību sargājošo iestāžu darbiniekus. Izglītotos arī par starptautiskajiem cilvēktiesību jautājumiem. Vēl bez tam ir vesela virkne Eiropas Savienības finansēta projekta. Ir arī tādas dalību valsts, kuras vēlas izglītot pilsonisko sabiedrību divpusēju programmu ietvaros. Un visbeidzot, nevar slēpt to, cik ārkārtīgi priecīgi es esmu šeit redzēt Dienvidu Sunāldānas Nacionālās ap asamblejas cilvēktiesību komitejas locekļus. Mēs e, esam atbalstījuši arī izglītošanas programmu Dienvids, pro, Dienvidsudānā, kas bija domāta tieši ievēlētajiem deputātiem. Uh, Mēs tiešām ceram, ka Dienvidsudānas republikas parlamentārieši spēlēs izšķirīgu lomu cilvēktiesību jautājumu sakārtošanā šajā republikā. Un visbeidzot, esmu priecīga pateikt to, ka viesojoties Jubā un tiekoties ar cilvēktiesību aktīvistiem, visi kā viens teica, ka viņus priecē veselas virknes Dienvidu Sudānas parlamenta komiteju priekšsēdētāju atbalsts. Pozitīva attīstība notiek, bet šeit arī beigšu paldies. Thank you, thank you, Rosalina. I shall immediately uh, give the... Paldies, tagad nekavējoties došu vārdu Katrīnai Marijai Šerai. Viņa strādā fondā. Uh, kas ma maksā Planka institūta fondā, kas eh, nodarbojas ar mieru visā pasaulē. Paldies! Paldies, man arī ļoti liels prieks būt šeit. Paldies! This, um... Paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties šajā seminārā par situāciju Dienvidu Sudānā. Maksa Planka fonds Eh, Dienvidu Sudānai palīdzēja ar juridiskajām konsultācijām, palīdzēja veidot eh, tieslietu struktūru jau kopš 2002. gada. Līdz ar to mums ir visai pamatīga pieredze eh, sadarbojoties ar dažādām institūcijām Dienvidu Sudānā. Mēs palīdzējām veidot tieslietu struktūras, sadarbojāmies ar ārlietu ministriju, tieslietu ministriju un arī ar Nacionālo likumdošanas asambleju un valsts padomu padomi. Esmu īpaši priecīga eh, redzēt arī eh, asamblējas cilvēktiesību komitejas pārstāvus šodien šeit Briselē. Of, um... Pēc eh, piec ar pus gada uh, Eh, vienošanās par eh, pamieru, kas eh, pielika punktu 22. 22 gadus ilgošajam pilsoņu karam 2011. gada 4. jūlijā Dienvidu Sudānu kļuva par neatkarīgu valsti. Valdība Džubā ir veikusi uh, patiešām pamatīgu darbu, izveidojot uh, pašas nepieciešamākās institūcijas un struktūras, tieslietu ministriju, vairākas ministrijas, protams, arī policijas spēkus un tā tālāk. Un tika izveidot arī cilvēku tiesību komisija. Bet jāsaka, ka divus gadu, divus gadu desmitus ilgošā, ilgošais pilsoņu karš ir atstājis smagas rētas uh, Dienvidu Sudānā. Un vairāki līderi uh, teica, ka viņi ievēros cilvēktiesības. Prezidents Salva Kīrs apsolīja ratificēt cilvēktiesību līgumus, un viņš arī parakstīja jauno eh, pārejas konstitūciju Dienvidu Sudānā, kurā ir teikts, ka valsts balstās uz tiesiskumu, eh, līdztiesību un cilvēka cieņas respektēšanu, kā arī garantē fizisku integritāti un eh, aizstāv pret uh, brīvības ierobežošanu. Bet, protams, Dienvidu Sudānā joprojām ir vērojami vairāk trūkumi, ir uh, daudz organizācijas, kas nobažījušās par cilvēktiesībām šajā valstī. Savā prezentācijā es vēlējos uh, pastāstīt par to, kādas grūtības pastāv, lai izveidot tādas darbojušās cilvēku tiesību struktūras Dienvidu Sudānā. Tāpat es īsi vēlētos pieskārties cilvēku tiesību prioritātēm valstī, piemēram, attiecīga likumdošanas ietvara un institūcija izveidošana. Un es arī um, sniegšu dažus uh, ieteikumus, lai uh, varētu izskaust valstī iesakņojušos trūkumus. Nu jā, man ir palikušas vien septiņas minūtes, um, centīšos izteikties sev atvēlētāju laikā un varbūt diskusijās varēsim dažus jautājumus izgaismot vēl spilgtāk. Pirmām kārtām pievērsīšos grūtībām, uh, veidojot uh, dažādas struktūras un kapacitātes. Mēs esam uh, jau pietiekami ilgi strādājuši Dienvidu Sudānā un tādēļ varējām labi iepazīties ar dažādām institucionālajām grūtībām. Pirmajām kārtām ir jārunā par startautisko cilvēktiesību instrumentu ratifikāciju. pārējas laika konstitūcijas 9. pantā ir teikts, ka visas tiesības un brīvības, kas ir noteiktas uh, starptautiskajās cilvēktiesību vienošanās līgumos un konvencijās ir jāintegrē uh, Sudānas likumdošanā, Dienvidsudānas likumdošanā. Līdz ar to viņi mēģina pārņemt daudzus cilvēktiesību līgumus, ko Sudāna ir uh, parakstījusi un ratificējusi. Neskatoties uz šiem jaukajiem solījumiem, uh, Eh, Dienvidu Sudāna ir jauna nācija, līdz ar to tā uz to neatiecas uh, tie likumi un līgumi, ko tā ir parakstījusi pirms valsts tika sadalīta divās daļās. Tātad līgums parakstīs Sudāna, nevis Dienvidu Sudāna. Bet uh, neskatoties uz to visu, Dienvidu Sudāna tātad jūtas visai brīva likumu un līgumu interpretācijā, un tādēļ jaunā valsts ir ratificējusi tikai dažus no tiem līgumiem, ko pirms tam ratificēja Sudāna. Ar Sudānu ir parakstījusi arī Ženēvas konvenciju un ir arī ratificējusi eh, konvenciju par civilājām un politiskām tiesībām, konvenciju par kultūras tiesībām un vairākus līgumus, piemēram, tāds kā konvencija pret spīdzināšanu. Protams, tas ir milzīgs izaicinājums eh, un eh, cilvēktiesību jomas sakārtošana ir eh, viens no galvenajiem jaunās valdības uzdevumiem. Tālāk jāsaka, ka trūkst zināšanu par dažādām starptautiskajām cilvēktiesību garantijām. Uh, Bieži vien cilvēki nav informēti par to, kur var iepazīties ar savām tiesībām, kur var atrast attiecīgus uh, juridiskos materiālus, un cilvēki ļoti maz zina par uh, garantijām un cilvēku tiesību standārtiem, ko viņi varētu baudīt, balstoties uz savas valsts konstitūciju un starptautiskajiem cilvēku tiesību līgumiem. tieslietu struktūrām un valdībai īsti arī nav skaidrs, kādi ir cilvēku tiesību garantija ierobežojumi un kā, ko tad īsti aizliedz konstitūcija. Cilvēku tiesību ievērošana un piemērošana arī nav apspriest pašreizējā pārējais laika konstitūcijā. Arī uh, juridiskais satvers joprojām uh, ir tādiem baltiem plankumiem, ir jāgroza vairāk likumi, vairāk vēl ir jāpieņem. Piemēram, Dienvidu Sudānā joprojām nav likuma, kas regulētu valsts eh, nacionālo drošības dienestu, un nav arī neviena likuma, eh, kas definē tos, cik ilgu laiku cilvēkus var aizturēt. Un valdībai ir jāpieņem likumdošana par eh, ģimenes tiesībām, kas eh, garantē dzimumu līdztiesību gan precoties, gan šķiroties, un šo likumu varētu izmantot kā alternatīvu tradicionāliem likumiem, kas bieži vien sievietes diskriminē. Tāpat trūkst likumu, kas attiektos uz plašsaziņas līdzekļiem un NVO, un tā kā šādi likumi neeksistē, Eh, vairāki žurnālisti ir sūdzējušies par to, ka tiek eh, pielietota cenzūra, žurnālisti ir bieži vien aizturēti un ieslodzīti cietumā. Tāpat ir jārunā arī par kriminālu kodeksu. Eh, tas ir jāuzlabo, jo pašreizējais kodeks ir visai neprecīzs un vāji formulēts Tur nav arī atrunāts tādas lietas kā aizsardzība ieslodzījuma laikā un arī uh, tiesības uz uh, taisnīgu un uh, neitrālu tiesu. Jāsaka, juridiskā sistēma joprojām ir visai vāja, m, trūkst arī uh, kvalificētu, izglītotu tiesnešu un advokātu, jo nav pietiekami labas izglītības sistēmas, trūkst arī infrastruktūras un loģistikas. Cilvēkiem ir arī ļoti grūti izmantot uh, juristu pakalpojumus, Uh, lauku reģionos gandrīz vispār nav tiesu, un uh, tiek izmantota tāda uh, juridiskā sistēma, kad uh, e, tiesas vairāk balstās uz tradicionāliem likumiem, un 80% valsts darbojas uh, šīs tradicionālās tiesas. Tāpat esošās, spēkā esošās cilvēktiesību garantijas netiek īstenots pietiekami labi, un jāsaka, ka tās bieži vien ir pretrunā arī tradicionālajām tiesībām, kas uh, cilvēku tiesības neuzskata par uh, pašu galveno prioritāti. Protams, ir jābeidz vairākas uh, reformas, uh, kā jau minēja iepriekšējā runātāja, konstitucionālais process ir ļoti uh, Mm, laba iespēja, lai spēcinātu un stabilizētu likumdošanas ietvaru. Protams, eh, ir eh, pēc iespējas ātrāk jāratificē jau spēkā esošie eh, cilvēku tiesību instrumenti, kas ir spēkā starptautiskā līmenī. Protams, ir jāizveido dažādas kapacitātes un struktūras, lai varētu uzlabot cilvēku tiesību likumdošanu. Ir jābūt arī e, labai e, izglītībai tieslietu nozarē strādājošiem un ir jāparūpējas, lai tie likumi, kas ir pieņemti, patiešām tiktu ievērot pēc gara un burta un ir arī uh, jāreformē tās tiesas, kas joprojām darbojas balstoties uz uh, tradicionālajiem likumiem. Kā varētu uh, izskaust visus šos trūkumus? Pirmām kārtām ir jāsniedz tehniskā palīdzība, eh, lai beidzot eh, tiktu ratificēti starptautiskie cilvēktiesību instrumenti. Piemēram, ārlietu ministrijā cilvēki nemaz nezin, kā tam visam jānotiek, viņiem nav atbilstīgās pieredzes, eh, kā tad notiek šo līgumu pārakstīšana, kā tiek vēstas sarunas un kā gal galā notiek ratifikācija. Uh, ir jāatbalsta uh, Nacionālā konstitucionālās pārskatīšanas komisija. Uh, cilvēki ir jāizglīto, lai viņi varētu labāk uh, izmantot likums, kas saistīta ar cilvēku tiesībām. Ir jāizglīto nevien prokurori un uh, tiesnieši, bet arī, tiesnieši, bet arī advokāti, deputāti, ministrija darbinieki un citi cilvēki, kam uh, savā ikdienas darbā nāks saskarties ar cilvēku tiesību jautājumiem. Un, protams, ir jāpieņem arī jaunā likumdošana un jāievieš nepieciešamie grozījumi jau esošajā. Un, protams, arī cilvēki ir jāinformē par to, kādas tiesības un privilēģijas viņi var baudīt saskaņā gan ar starptautiskajiem instrumentiem, gan ar uh, um, pašā Dienvidu Sudānā spēkā esošiem likumiem. Lai cilvēki patiešām zinātu, kas viņiem pienāks pēc likuma, lai viņi zinātu, kādas tiesības um, aizstāv pilsonisko sabiedrību. Un, ja kāds šo cilvēku tiesības ir pārkāpts, pārkāpis, lai viņi, eh, lai viņi varētu vērsties tiesā saskaņā ar konstitūciju. Nu, tas bija īsumā viss, kas man sakāms, un ceru, ka detalizētāk varēsim pie tā atgriezties diskusiju laikā. Paldies, saka priekšsēdētāji. So tough. <laughs> And uh, thank you very much. Uh, I... Paldies. Vērts uh, Kaļa kungam. RCN pārstāvim. Kajakungs, lūdzu, ir no Ugandas. Un tieši tāda pat attieksme, septiņas minūtes, kas ir desmit, bet ne vairāk. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir ļoti liels prieks uh, uzrunāt uh, uh šo konferenci un uh, īpaši šeit sveicu māsas brāļus no Dienvidu Sudānas. Es piedalījos uh, arī um, personāla apmācībā. kur vadīja uh, arī NVO, kas ir specializēta tieslietās. Es piedalījos arī tieslietu personāla apmācībā Dienvidu Sudānā. Š... To vadīja arī Jubā NVO un arī Ugandā es biju viens no apmācītājiem, un man arī bija prieks piedalīties apmācības komandā, kas vadīja arī Dienvidu Sudānas komitejas personālu. Tur arī tika pieņemti darbā cilvēki, un eh, piedalījos arī uh, izmeklētāju apmācībā. varētu organizēt referendumu. Viņi jau laicīgi izveidoja komiteju par dažādiem pārkāpumiem. Viņi gribēja specializēt zināšanas, tātad kā attiekties pret cilvēkiem, kuri būtu veikuši kāds pārkāpums referendumu laikā. Es uh, mēģināšu dažās minūtēs arī. Uh, sacīt visu, ko vēlos. Nu, par laimi jau iepriekšējie runātāji daudz ko uh, pateica. Un tagad runāšu par kapacitātes celšanas iz, izaicinājumiem vispirms un galvenokārt juridiskais ietvers. Par to jau tika runāts. Kā starptautiskie reģionālie cilvēktiesību līgumi ir E, Dienvidu Sudānā jāratificē un jāpiemēro likumdošanai ir arī jāiekļā konstitucionālās garantijas. Iepriekšējie runātāji arī minēja pilsoniskos likumus, kas ir arī jāatrunā, lai varētu arī konstitucionālos noteikumus piemērot. E, konstitucionāli noteikumi ir svarīgi, protams, neatceļot likumdošanu tad īpašas procedūras, lai varī, varētu nodrošināt tiesību īstenošanu par institucionāliem ierobežojumiem. Ir visai zem, visai zem institucionālā kapacitāte visā teritorijā. Pat ja ir visi nepieciešamie likumi, bet ja tie netiek efektīvi īstenoti, tad uh, likumi neatbilst uh, saviem mērķiem. Uh, Es biju ļoti pārsteigts, ka tad, kad mēs apmācījām uh, šos cilvēkus ministrijā Jubā, tad ļoti daudz no viņiem viņi nebija eksperti iepriekšēji runātāji par uh, cilvēkiem, bet arī daudz advokāti nebija uh, iepazinušies ar visiem likumiem, kādi mums ir, bet nu, mē, arī paši šie advokāti, juristi, viņiem ir jāiepazīstas ar šiem likumiem. Tālāk par advokātiem, izmeklētājiem. Ne tikai viņi nav iepazinušies starptautiskiem reģionāliem cilvēktiesību standartiem, viņi arī nevar piemērot šos standartus konkrētās situācijās. Uh, nacionālajā tiesvedībā, un šeit ir nepieciešama konkrēta rīcība. Ļoti daudzi līdzpilsoņi tiek aizturēti pēc tam, kad notikuši masveida āresti un uh, uh, vajāšanas, arī bērni joprojām tiek tirgoti un arestēti. Arī daudzi uh, invalīdi ir cietumos un viņiem nepietiek, netiek paredzēta nepieciešama aprūpe. Un nav nepieciešamā juridiskā palīdzība, kaut gan likumdošana ir pieņemta, taču tas nav efektīvi, tas netiek piemērots. Un bieži vien notiek patvaļīga darbība. Līdz ar to netiek īstenota tiesiskā vara. Mums ir jā, mēs atzīstam šo ierobežojumu. Speciālistiem trūk zināšanas par pamatiesībām, par cilvēku tiesībām. Īpaši no kā sastāv šīs cilvēku tiesības, kāds ir atrunāts starptautiskos cilvēktiesību instrumentos, cilvēktiesību pārkāpumi un kā tos risināt kā arī veicināt šo cilvēku tiesību izplatīšanu. Tas viss ir nepilnīgs. NVO nav spējuši stāt efektīvu lomu, informējot par cilvēku tiesībām Dienvidu Sudānā. Lielākā daļa šādām organizācijām trūkst ekspertīzes resursi, lai šīs organizācijas varētu sniegt savu ieguldījumu demokratizācijas procesā ir trūkst politiskās grības, trūkst atbildības par nopietniem uh, noziegumiem, un tā ir jau ilglaicīga problēma Dienvidu Sudānā, pat ja riski tiek risināti, taču. Security forces have... Taču tas viss ir nepilnīgi. Ja aresti turpinās, vajāšanas turpinās par to, ko cilvēki vienkārši saka par viņu uh, atšķirīgo viedokli, un neviens par to nav atbildīgs. Kad mēs salīdzinām šo uh, situāciju ar citām Āfrikas valstīm, tad labāk attīstītās nācijas veids uh, Eh, institucionāla reforma, piemēram, Dienvidā Afrika, bet Dienvidu Sudānā ir tātad šis nepietiekamais institucionālais ietvers. Un tad analizēt prioritātes, mēs redzam, ka ir nepieciešama un arī atsaucos uz iepriekšiem runātājiem izveidot adekvātu juridisko ietvaru stiprināt institucionālo darbu, kā piemēram policijas darbu, uh, cietumus, ārmiju un citas institūcijas, kas ir iekļauts cilvēktiesību īstenošanas procesā. Apmācība arī ir ļoti būtiska. Arī tā ir jāīsteno. Kas attiecas uz sadarbību, jo Dienvidsudāna ir īpašs reģions. Āfrikas cilvēku tiesību tiesai arī būs savu lomu spēlējama ratificējot hārtu. Arī Afrikas Savienība spēlē savu lomu attiecībā uz hārts īstenošanu. Tajā pat laikā arī sadarbība reģionāliem ekspertiem un praktiķiem. Uh, no starptautiskās pilsoniskās sabiedrības, gan arī no akadēmiskās vidas un starptautiskām organizācijām. Tas uzlabos arī mūsu vietēju institūciju kapacitāti atbilstīgi piemēro cilvēktiesību standārtus, kādu Dienvidu Sudāna pievienosies Austrumāfrikas Savienībai. Austrumāfrikas tiesai un pilsoniskas sabiedrības fórumam, tad uh, darbība būs veiksmīgāka, lai varētu risināt tieši kapacitātes jautājums. Nepieciešama specializēta apmācība uh, juristu vidū, nepieciešamība izveidot cilvēktiesību apmācības centru kur var tikt sa saņemt informāciju par paraugu praksi, kur šo informāciju uh, var iekļaut arī tiesnešu, izmeklētāju citu juristu apmācībā, lai viņi būtu specializēti cilvēktiesībās. Par pagaidu aizturēšanu. Par alternatīvām pasākumiem un viss, kas saistīts ar aizturēšanu. Arī tur ir jāveic apmācība, lai arī novērstu cietumu pārapdzīvotību, nepieciešamība palielināt zināšanas par eh, arī ieslodzījumu uzraugiem, lai risinātu arī nesodāmības jautājumu, palielināt zināšanas par cilvēktiesību instrumentiem. Komisija jāatbalsta cilvēktiesību komiteja Dienvidsudānā. Mums ir nepieciešams atbalsts, ņemot vērā to, ka Dienvidsudāna arī respektē tradicionālos likumus. Liela daļa šo likumu nav uh, atbilstīgi starptautiskiem cilvēktiesību instrumentiem. Ir nepieciešams arī harmonizēt tradicionālos likumus. Tiesneši izmeklētāji, advokāti Dienvidsudānā. Sudānā ir, ne, ir nepārtraukti jāizglīto cilvēktiesību jomā, nepieciešams eh, izveidot eh, tādu progresīvu institūciju. Jo tiklīdz viņi pabeidz savu izglītību, viņi uzreiz sāk darbu. Ir jāveicina šī mūža izglītība. Daudz sudānieši vispār noliec kursā par juridisko uh, palīdzību, un arī šī sistēma ir jāizveido, kā arī palīdzību nacionālajai policijas sistēmai. Merci. Paldies! Paldies uh, par uh, jūsu centieniem ar ievērot atvēlēto runas laiku. Nu, ko pirms uh, dod vārdu jautājumiem? Man būtu ļoti liels prieks uzklausīt Gabriela Galgata Sien, kurš ir uh, cilvēktiesību komitejas uh, prezidents uh, Dienvidu Sudānā un kurš ir arī parlamenta delegācijas vadītājs. Oh, Five minutes. Uh, uh, okay. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un arī Eiropas parlamenta deputātiem. Pateikties par to, ka jūs esat uzaicinājuši mūs piedalīties šās dienas sēdē. Mēs Dienvidsudānas republikā, kā jau zināms, un kā jau jūs pieminējāt, Dienvidsudānas republika ir jaunākā valsts pasaulē. Kad mēs nodibinājām mūsu republiku kā suverēnu valsti, mēs sapratām, ka problēma ir ļoti daudz. Un mēs uzsākām konstitucionālās reformas. Protams, vēl ir daudz darāmā, īpaši cilvēktiesību jomā. Šobrīd spēkā ir Dienvidsudānas republikas pagaidu konstitūcija, un šajā konstitūcijā ir atrunāti konkrēti cilvēktiesību jautājumi no 9. līdz 34. konstitūcijas punktam. Tajā runa iet par cilvēktiesību jautājumiem. Bet, ja tiek pieņemts likums, tad ir jāiedibina arī mehānisms, ar kādu šis likums tiks īstenots. Likuma īstenošanai ir nepieciešama palīdzība, un mums, kā jaunai valstī, kā jaunai nācijai, arī ir nepieciešama palīdzība. Līdz ar to vajadzētu rast iespējas mums palīdzēt. Mēs Dienvidsudānas parlamentā vēlamies, lai šie likumi tiktu īstenoti sabiedrībā. Kā jau viens no runātājiem šodien iepriekš teica, lielākā daļa Dienvidsudānas republikas iedzīvotāja savas tiesības nemaz neapzinās. Uh, Tāpēc mēs, mēs vēlamies, lai mūsu cilvēki zinātu savas tiesības. Un konstitūcijai ir jātiek iedibinātai visā valsts teritorijā, lai ik viens mūsu pilsonis un iedzīvotājs zinātu, kādas ir viņa tiesības un pienākumi. Runājot par startautiskiem nolīgumiem, esam mēģinājuši arī kā cilvē, mēs cilvēktiesību komitejā, mēs esam mēģinājuši runāt ar Dienvidu Sudānas republikas prezidentu, ka mums ir jāratificē dažādas cilvēktiesību nolīguma un konstitūta un um, konvencijas. Runājot par cilvēktiesību instrumentiem, tad esam tos iekļāvuši Dienvidsudānas republikas konstitūcijā. Tātad starptautisko konvenciju aspekti ir mūsu konstitūcijā. Runājot par citiem likumiem, runājot par tiesvedības sistēmu, tātad kāds ir precedenta likumdošanas plus ir tas, ka e, mums nedarbojās nāves soda ideja. Līdz ar to pat par slepkavību, slepkavību, kas ir smags no, noziegums, slepkav netiek pakārts. Šajā, e, šajā tradīciju tiesvedībā ir mēģināts savietot kopā, savilkt mēģinās pie viena galda nosēdināt slepkavu un noslapkavotā ģimeni. Piemēram, pirms trīs dienām arī bija līdzīgs gadījums, kurā es biju iesaistīts. Tātad eh, slepkava bija notiesāts uz nāvi, bet eh, mēs ļāvām slepkavam samaksāt tā saucamo asins naudu un ģimene, noslapkavotā ģimene to akceptēja. Līdz ar to slepkava uh, eh, saskaņā ar tradicionālajiem un ierašām netika nogalināts. Eh, Ši, šī nogalinātā ģimene saņēma 31 naudiņu. kad ir samaksāta šī asins nauda, tad eh, cilvēks tika izlaists no cietuma. Lielākā daļa Dienvidu Sudānas tiesnešu ir studējuši arābu valodā, un patreizējās konstitūcijas sastais punkts atrunā, ka Dienvidu Sudānas oficiālā valoda ir angļu. Uh, Līdz ar to tiesnesim, kurš ir ieguvis izglītību arābu valodā, ir grūti izskatīt jautājums un tiesvedību vest angļu valodā. Līdz ar to tiesnešiem ir nepieciešama apmācība pie tām ne tikai varbūt likumdošanas jomā, bet arī valodā. Par plašsaziņas līdzekļu likumu. Parlaments, mēs saucam to par Dienvidsudānas Republikas asamblēju, Šobrīd šis likums vēl nav pieņemts. Šobrīd asamblēja ir atvaļinājumā, bet pirmajā asamblējas sēdē šis plašsaziņas likums tiks izskatīts. Ceram, ka arī pieņemts. Paldies! Merci, merci, mon... Paldies, godātais kolēģi! Tagad došu vārdu tiem, kur vēlas izteikties. Jā, bet pirms lietām, ja kāds dodas prom. Es vēlos norādīt, ka 15.30 šajā pat zālē mēs turpināsim ar eh, sieviešu līdztiesību komiteju. Runāsim šeit, būs uzklausīšana un runāsim par sieviešu jautājumiem. Tātad eh, nosaukums. Uh, par kvalitatīvu izglītību meitenēm, cīņu pret analfabērismu un agrīnas piespiedu laulības. Jo eh, legālais, man liekas, eh, laulību vecums ir 12 gadi, un, manuprāt, ir arī vēl jaunāks meitenes, kas tiek eh, izdots pie vīra, un tad par to arī runāsim pušķetros. Tā, kungs, lūdzu, paldies, priekšsētājs kundze. Vispirms vēlos uh, apsveikt jūs par eh, šo dokumentu. Misijas ziņojums ļoti lieliski izstrādāts. Apsveicu Dienvidā Sudānas eh, draugus. Jūs teicāt, eh, priekšsēdētāji, ka respekts, cieņa ir ļoti svarīgs vārds. Jautājums Kādus pasākumus ir iecerējis pieņemt, iecerējis pieņemt valdību, lai apvienotu dažādās šīs etniskās kopienas, kas dzīvo šajā valstī? Un arī par sieviešu, bērnu, sociālo lietu ministrija, vai šī ministrija arī ir iekļauta, un vai, respektīvi, vai šī misija savā darbā iekļauja NVO? Tātad trīs, četri jautājumi, pēc tam redzēšu, vai arī šeit runātāji tribīnē var uh, sniegt atbildi, un, protams, pēc tam arī vērsīšos pie Sudā, Dienvidu Sudānas parlamentāriešiem. Lūdzu. Thank you very much, and thank you all. Paldies! Un uh, paldies visiem, kuri piedalās šajās paneļdiskusijās. diskusijās. Mēs saprotam, ka ir daudz problēmu un tomēr ir arī daudz piedāvāto risinājumu un varbūt ne tik daudz risinājumu, cik atbalsta iespēju. Man ir īss jautājums Rozē Linmarai. Jūs pieminējāt Abrahama kunga nāvi. Vai jums ir kas zināms par šīs slepkavības izmeklēšanu un ko šīs slepkavības izmeklēšanas labā dara es? I have a question for, for, for maybe the panel. Um, uh, je vais la dire en français, pardon. Man ir viens jautājums. Es nedzirdēju visās problēmās, kas tika minētas, korupcijas problēma. problēma. Taču, nu, mēs bijām Lošbilērs kundzi Ženēvā. Un uh, attīstības tiesības īpaši apdraud korupciju. Es gribētu zināt, kāda ir situācija korupcijas jomā šodien Dienvidsudānā. Mēs zinām, ka korupcijas problēma ir aktuāla ne tikai Āfrikā, bet, protams, arī citur, bet tā ļoti grūti izskaužama problēma. Es domāju, ka šī tēma ir jāskata jau no paša sākuma šīs jaunās valsts attīstībā. Um, well, first of all, take... Vispirmām kārtām atbildēšu uz jautājumu par Ibraham kungas lepkavību. Runāju par šo jautājumu, kad pirms divām nedēļām viesojos Jubā, runāju ar vairākiem ministriem. Ar šo slepkavību sakarīgā ir apcietināti vairāk cilvēki, protams, izmeklēšana turpinās un eh, izskatās, ka izmeklēšana ir pamatīga. Protams, šoks Dienvidsudānā par šo slepkavību ir samērā liels, un arī starptautiskā sabiedrība uzskata, ka tas ir nopietns gadījums, bet jautājot par izmeklēšanu, atbildi ir izmeklēšana notiek. Un tagad jautājums par valdības plāniem mazākumtautību ziņā. Ir izveidota samierināšanas iniciatīva, un eh, ja es pareizi sapratu, tā tiks pilnībā sagatavot un publiskot aprīlī. Daļai šajā iniciatīvā arī tiks runāts par to, kā samierināt naidīgus etniskos grupējumus. Dienvidsudānas valdība vienmēr ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir runāt par iekšējo konfliktu cēloņiem un cik varīgi, svarīgi ir izsināt šos cēloņus dažādu, risināt šo cēloņu iemeslus dažādos uh, līmeņos par korupciju. Par to pēdējā laikā tiek runāts daudz. Pirms vairākiem mēnešiem, bet šeit man ir jāsaka, ka es nezinu, kāda ir praktiski risinājuma un panākuma korupcijas apkarošanā. Bet no tiesas ceru, ka pretkorupcijas korupci apkarošanas komiteja arī veiks savu darbu adekvāti. Bet, kā jau teicu, es nezinu, vai ir notikusi tiesvedība pret kādu vai kāds ir notiesāts. Katrā ziņā augstu stāvošu darbinieku notiesāt neviens nav, un, protams, mēs pie šī jautājuma vēl vēlamies strādāt. Thank, thank you, Rosalīna. Paldies, Rosalīnai. Jūs vēlētos atbildēt, kungs? Lūdzu. Komenti. Jā. Par korupciju. Es esmu no Ugandas. Mēs eh, Ugandā atguvām neatkarību jau 1962. gadā. Mums ir pietiekami daudz eh, pieredzes valsts struktūra izveidē, mums ir viss institūcijas, policija, eh, juridiskā sistēma un. Ja runājam par korupciju, īstenībā ar to mēs joprojām cīnāmies arī Ugandā, un cilvēki ir noraizējušies. Mēs varam izveidot institūcijas, bet korupcija joprojām ir klātesoša. Mēs esam dzirdējuši argumentāciju, ka korupcija ir izplatīta tādēļ, eh, ka cilvēkiem ir pārāk mazas algas. Bet pieredze rāda, ka īstenībā arī cilvēki, kas saņem visai pieklājīgu atalgojumu, arī nekautrēs ņemt kukuļus. Tad, kad biju Dienvidu Sudānā, uzzināju, ka tur ir izveidota uh, pretkorupcijas komisija, kurai ir jāsāk darboties. Un, ja mēs runājam par valsti, kas uh, nu pat ir eh, nostājusies uz kājām, kur nesen ir beidzies karš, tad ir. Uh, Jāsaka, ka nav tik viegli visas struktūras uh, izveidot, un tad cilvēki, kas, piemēram, nesen ir karojuši kā, un tad viņi uh, saņem kādu amatu valsts institūcijā, un, protams, viņi ir uh, dažreiz pakļauti dažādiem kārdinājumiem. Mums ir jādod viņiem vairāk laika, ir nepieciešama politiskā grība, lai cīnītos pret korupciju. Tas, ko mēs dzirdējām no saviem brāļiem Ruandā, viņi ir ieviesuši absolūtu neiecietību pret korupciju. Jebkurš, kas ir pieķerts eh, korupcijā, tiek sodīts, un tātad tas kalpo par paraugu pārējiem. Paldies! Šēras kundze, vai jūs vēlties kaut ko piemetināt? Jā, daži vārdi. par to, kas notiek Dienvidu Sudānā, proti, ka ir jāsamierina dažādas etniskās minoritātes, tur ir eh, cīņas starp ciltīm. Un viens no veidiem, eh, kā šos ķīviņus eh, samazināt, ir uh, vest tiesas priekšā ķildniekus, un jāsaka, ka valdība vēl nav izveidojusi tādu juridisko sistēmu, lai varētu sodīt e, šādas cīņas starp ciltīm, un, diemžēl, cilvēki nevien cieši no ievienojumiem, bet arī zaudē savu dzīvību. Tādēļ ir jāievieš arī attiecīga likumdošana, lai vaininieki tiktu saukti pie soda, lai viņi atbildētu par saviem noziegumiem tiesas priekšā. Diemžēl, kas tāds eh, notiek gandrīz katru nedēļu. Tātad eh, juridiskajai sistēmai, tieslietu sistēmai ir eh, jāizskauž eh, esošie trūkumi un ir jāizmeklē šādi gadījumi, šādi, diemžēl, vardarbīgi strīdi. Paldies! Un došu vārdu Gabrielam Gorgotam. Vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Eh, kolēģis no Dienvidsudānas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, runājot par korupciju. Dienvidsudānā mēs pret korupciju, protams, cīnāmies. 2005. gadā īstenībā nebija likuma, kas vērstos pret korupciju, nebija arī tāda attiecīgo likuma finanšu jomā. galvenais valsts revidents sagatavoja ziņojums par situāciju 2005., 6., 7. un 8. gadā. Tad, kad šie ziņojumi tika izskatīti parlamentā, eh, deputāti nonāca pie secinājuma, ka kaut kas šeit nav eh, īsti labi definēts, proti antikorupcija. Uh, Ir arī sagatavots ziņojums par korupciju, un mēs esam pieredzējuši, ka korupcijas rādītājs samazinās ļoti iespaidīgā tempā. Un tas mums patiešām ir nepieciešams. Domāju, ka tevākajā nākotnē pie mums vairs nebūs korupcijas. Es to jums varu teikt. Mēs esam ļoti smagi cietuši, un mēs negribam šīs ciešanas pieredzēt atkal. Paldies! Paldies! Jā, tas bija ļoti īsi. Jēbie. Nu ko, tā kā ar šo pozitīvo, pozitīvo noslēgumu, kas būtu tiešām liela revolūcija Dienvidzudānā un Āfrikā, nu, ja jūs varētu tiešām sniegt kādu pozitīvu piemēru, būtu ļoti labi, bet ir jāturpina cīņa, nav jau tikai korupcija, bet arī vēl citi minētie aspekti, un arī šeit uh, uh, kolēģi vārdā uh, apliecina, ka pa Eiropas parlaments vēlas jūs atbalstīt šajā brīdī, kas, protams, ir cerību pilns, bet arī grūtību pilns jūsu valstī. Liels paldies! Pus četro šo pēcpusdienu runāsim par uh, sieviešu un jauno metiņu jautājumu.